So, ladies and gentlemen, let us begin our session. Dāmas un kungi, sāksim darbu. Šo pēcpusdienu mums ir daudz darāmā, un es gribētu ievērot grafiku. You have interpretation available. Jums ir pieejams tulkojums. Man šķiet, ka 17. kanālā. 25? Yes. Excuse me. Okay. 25. So, for those following in Ukraine. Tātad eh, tie, kas vēl klausīties tulkojumu ukraiņu valodā, eh, jums tas ir pieejams 25. kanālā. Eh, Spīkera kungs, Groismana kungs no Verhovnē rāda, Verhovnē rāda pārstāvji, deputāti, Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Man ir patiešām liels prieks sveikt jūs visus šodien šajā zālē. Šī nav oficiālā atklāšanas sanāksme. Eh, Šī ir brīfinga sanāksme, lai iepazīstinātu jūs ar to, kas ir iekļauts vajadzību izvērtējuma ziņojumā. Katrs no jums ir saņēmis šī ziņām eksemplāru, un tad šodien jūs saņemsiet to gan angļu, gan arī ukrāņu valodās, un mēs oficiāli prezentēsim šo dokumentu un iesniegsim to Groisman un Šulc kungiem. Informācija, kuras jums šodien sniegšu, vakar privātā veidā tika nodrošināta spīkeri un spīkerā uh, Uh, pārstāvim un arī uh, citiem Verhovenrāda deputātiem. Es uh, vienkārši atkārtošu to, ko es teicu vakar, tā lai visi būtu saņēmuši vienu un to pašu informāciju un lai šī informācija visiem tiks nodota vienlaicīgi. Sākšu tagad ar pirmo slaidu. Es nezinu, vai jūs varat izlasīt to, kas šeit ir rakstīts, bet uh, fona informācija varētu jums eh, teikt, ka asociācijas nolīgums starp Ukrainu un Eiropas Savienību tika vienlaicīgi ratificēts Eiropas parlamentā un Verhovnē radā 16. septembrī 2014. gadā. Šāda veida solidaritāte ir unikāla. Iepriekš nekad Eiropas parlaments un asociācijas valsts parlaments nebija izrādījuši viens otram šādu žestu. Es domāju, ka tas ir jau pirmais signāls tam, cik īpašas ir attiecības starp Eiropas parlamentu un Verhovnu radu. Nākamais slaids. Pēc Eiropas parlamenta demokrātijas atbalsta un koordinācijas grupas uh, Ukraina tika izvēlēta kā prioritārā valsts parlamentārās kapacitātes veidošanai un dialogu atvieglošanai. Šeit kontekstam jums varētu teikt, ka Andrejs Plenkovičs vadīja pēdējo vēlēšana novērošanas misiju Eiropas parlamentu vārdā. Pēc katrām vēlēšanām Lielākā daļa no novērošanas misijām gatavo rekomendācijas, bet parasti netiek nodrošināta nekāda vērtēšanas sistēma. Šajā gadījumā Ukrainai un attiecībām ar Verhovnu Rādu tika piešķirta īpaša prioritāte no Eiropas parlamenta puses. Nākamais slaids. Tā rezultātā pagājušā gada 3. jūlijā Kijevā tika parakstīts saprašanās memorāns, to parakstīja Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Mārtiņš Šulcs un spīkeris Groismans no Verhovnas rādas no Ukrainas puses. Nākamais slaids. Tā rezultātā tika nozīmēta vajadzību izvērtēšanas misija. To izveidoja Eiropas parlaments un Verhovna rāda, lai izskatītu jomas, kur uh, parlamentu varētu stiprināt kā efektīvu demokrātisku institūciju. Man bija tas gods tikt nominētam no abu parakstītāju pušu puses, lai vadītu šo vajadzību izvērtēšanas misiju abu institūciju vārdā. Es gribētu tagad jūs mazliet iepad, iepazīstināt ar mūsu darbu un tā metodiku. 2000. 15. gada septembrī es tikos ar vairākiem, vairākām amatpersonām, ar frakciju vadītājiem, spīkeru, spīkeru vietnieku un arī ar vairākiem deputātiem. Es mēģināju saprast, kas jūsuprāt ir mūsu misijas uzdevums. Kopš tā brīža mums ir bijušas sešas faktu vākšanas misijas. Katra no tām noritēja vairākas dienas, parasti trīs līdz četras dienas un mēs strādājām arī Brīselē un Strasbūrā pie šīm misijām. Tāpat arī es devos uz Kievu. Mums bija vairāk nekā simt tikšanās Kievā, un visi, kas ir piedalījušies eh, šajās sanāksmēs, tie ir gan vēlēt pārstāvi, gan administratīvie darbinieki, pilsoniskās eh, organizācijas. Man pauda uh, savu respektu un arī pat, pateicību. Tā, mēs uh, sagatavojām arī aptaujas lapu, kas tika nosūtīta dažādu komiteju sekretariātiem, un uh, eh, kur mēs lūdzām pras, pastāstīt, kas uh, viņu prāt mums būtu jādara. Mēs izvēlējām septiņas galvenās jomas, kur mūsuprāt pārmaiņas būtu visiespējamākās. Un uh, arī instrumentu šīm pārmaiņām. Mēs eh, sagatavojām arī sarakstus ar literatūru. Verhovnā radā ir vairāki speciālisti, tāpat arī eh, pilsoniskās eh, sabiedrības organizācijas ir nodrošinājuši šādus speciālistu atzinumus, un arī tas mums ļāva saprast, kas mums būtu jādara. Attiecībā uz metodiku, ja man būtu jāapraksta mūsu darbs, tad es varētu teikt, ka mūsu misija bija kā tāds liels sūklis, kas uzsūca jebkādu informāciju, ko jebkurš mums varēja sniegt. Un mēs mēģinājām saprast, ko no tā varētu mācīties. Tātad šāda bija galvenā darba metode. Tagad nākamais slaids. Es eh, gribētu, lai jūs šo informāciju skatītu kontekstā Strādājot šajā misijā, mēs vadījāmies pēc eh, filozofijas, ka mēs eh, ticam un mēs varam jums šodien teikt, ka mūsuprāt Ukrainas eh, nākotne ir atkarīga no tās institūciju veidošanas. Patiesība tāda, ka jums ir ļoti spēcīgas personības. Tagad skatoties uz jums, es saprotu, ka Ukrainas politikā ir ļoti daudz šādu spēcīgu personību. Pēcpadomju telpā šīs spēcīgās personības jūs apvienojat ar vājām institūcijām, un mūsu galvenais, galvenā ziņa ikvienam šeit ir institūcijas, institūcijas un institūcijas. Ir jāveido spēcīgas, neatkarīgas, spējīgas un modernas institūcijas, un tas pārveidos Mūsuprāt, Ukrainas kapacitāte ļaus tai tikt galā ar daudziem izaicinājumiem. Un, ja jūs vēlaties būvēt šīs institūcijas, tad vislabākais veids, kur sākt šo darbu, ir eh, demokrātiski ievēlēts parlaments. Un vislabākais veids, kā sākt strādāt, ir cilvēku vēlēt deputāti. Tieši uz šādu filozofiju balstās mūsu ziņojums. Šie septiņi instrumenti pārmaiņām, kurus mēs arī izskatījām, ir uh, Lūk, likumdošanas kapacitāte un procesi. Parlamenti veido likumus. Mēs pavadām ļoti daudz laika, pē, mēs pavadījām ļoti daudz laika pētot procedūras Verhovna radā. Parlamentam ir arī uh, funkcijas, lai uzraudzītu izpildvaru. Jūsu gadījumā, protams, uh, šī funkcija ir sarežģīta, bet arī tā ir ļoti nozīmīga parlamenta loma. Parlamentam ir jāuzņemas atbildīgums pret pilsoņiem, tātad atklātība un caurredzamība pret pilsoņiem arī ir viens no darba instrumentiem, ko mēs izskatījām. Parakstot asociācijas nolīgumu, jūs esat uzņēmušies atbildību pieņemt likumus, kur tas ir vajadzīgs, saskaņā ar Eiropas tiesisko kārtību. Un, protams, mēs daudz strādājām pie politikas, bet uh, Patiesībā ir tā, ka šādā modernā politiskā sistēmā ir vajadzīga arī moderna administrācija, lai tā varētu sniegt palīdzību, kur tas ir vajadzīgs. Tieši tāpēc mēs pētījām arī administratīvo kapacitāti. Mēs eh, skatījāmies uz koalīciju un opozīciju un dialogu Verhovnajā raļā. Jūsu sistēmā ļoti daudzas politiskās partijas veido tādas kā jaunas koalīcijas, tiklīdz kā notiek mazākās pārmaiņas. Mēs redzam, ka daudziem um, cilvēkiem ir pieredze iepriekšējos sasākumos, bet šoreiz vismaz 54% šādas pieredzes nav. Tieši tāpēc ir jādomā par vienprātības veidošanu, un šeit arī ir sistēmas, kas varētu palīdzēt. Septītais instruments mūsuprāt ir ētika un uzvedības kodeks, kur mums arī ir komentāri. Tad, kad jūs izlasīsiet šo ziņojumu, zem šiem septiņiem izrakstiem jūs atradīsiet 52 rekomendācijas. Es eh, jums eh, šodien pastāstīšu par 20 rekomendācijām. Ne nu, jau tāpēc, ka pārējās nebūtu svarīgas, bet eh, tāpēc, ka līdz šīs dienas desmitiem vakarā mums, diemžēl, nepietiks laika, lai detalizēti izpētītu katru no šīm rekomendācijām. Es ceru, ka jūs iepazīsieties ar šīm rekomendācijām vēlāk vieni paši. Lūk, 20 rekomendācijas. Pirmais instruments attiecas uz likumdošanas kapacitāti un likumdošanas procedūrām Verhovnajā radā. Un pirmais, ko mēs sakām, ir tas, ka mēs uzskatām, ka jūsu parlaments, jūsu valdība, uh, un jūsu prezidenta administrācija, tām vajadzētu arvien vairāk sadarboties un vajadzētu nodrošināt visu likumdošanas procesu. Ļoti daudz, kas no tā, ko jūs darāt, tiek darīts pārāk vēlu un netiek nodrošināta vajadzīgā parlamentārā kontrole. Un daļēji tas ir tāpēc, ka šis process darbojas konkrētā veidā. Un tas nemainīsies, ja jūs uh, kā institūcijas nestrādāsiet pie šīm pārmaiņām. Tāpēc mēs uh, gribētu uzsvērt, ka vajadzētu nodrošināt uh, galīgo likumdošanas kvalitāti. Lūk, piemērs. Un šķiet, ka tas nav nekas jauns, jo jau agrāk jūs to esat darījuši, bet tas ir kaut kur piemirsies. Tātad pirms uh, valdība iesniedz būtiskus likumdošanas uh, aktus, jums vajadzētu nodrošināt uh, diskusiju dokumentus. Kāds varētu pateikt, lūk, to mēs vēlamies izdarīt, lūk, šādi mērķi mums ir jāsasniedz, mēs to darīsim ar šādiem rīkiem, un tas izmaksās tik un tik. Pēc tam nododiet šos dokumentus parlamentam komitejai, tad sagatavojiet rezolūciju. Uh, parlaments var pateikt, ka viņiem tas patīk vai nepatīk, vai arī viņi iesaka kaut ko citu. Un pirms jūs to darāt, iesaistiet pilsonisko sabiedrību, iesaistiet speciālistus, iesaistiet izglītības lauksaimniecības pārstāvjus, un katram no viņiem nodrošiniet šo dzīvo parlamentu, nodrošiniet eh, šos demokrātijas sietspūkstus, kas ļautu uzlabot jūsu darba kvalitāti, kas ļautu uzlabot Ukrainu, Ukrainas pilsoņus, un arī uh, dotu labumu jūsu vēlētājiem. Tas nav nekas jauns, tās nav nekādas uh, zin, la, īpašas zināšanas. Tas uh, darbojas daudz kur citur pasaulē un varētu darboties arī Ukrānā. Nākamais slaids. Viena no šīm jomām, un tas, ar kuriem, tie, ar kuriem mēs uh, esam runājuši, noteikti nebūs pārsteigti, viena no jomām, kas uh, padara jūsu parlamentu par īpašu, ir uh, privātās iniciatīvas, ko uzņems deputāti, tāda tiesības nāk klajā ar likumdošanas priekšlikumiem. Mēs akceptējam šīs tiesības. Ļoti daudzos parlamentos ir šādas tiesības. Verhovnu rādu var atšķirt no citiem parlamentiem ar to, ka jūsu gadījumā ir ļoti daudz tiesību aktu, kas tiek gatavoti ar šo privāto iniciatīvu. Pirmajā šī sasaukuma gadā jums bija apmēram 2500 tiesību aktu priekšlikumu, no kuriem 2000 nāca tieši no deputātiem. Tad, kad mēs runājām ar komiteju priekšsēdētājiem, viņi mums teica, mēs netiekam galā ar šo apjomu. Tas ir pārāk liels. Mēs runājām ar juridisko dienestu parlamentā, un viņi teica, uh, Mēs cenšamies darīt visu, kas ir mūsu spēkos, bet diemžēl šis apjoms ir pārāk liels. Ikviena tas iedzina stresā. Daži teica, ka tas ir tāds kā likumdošanas spams. Mēs saucām to par likumdošanas tsunami, jo tas uh, visus noslīcināja savā ceļā. Un pēc tam mēs papētījām datus. Tātad es šeit uh, citēju jūsu parlamenta statistiku. Tajā pašā gadā tikai 7% no šiem priekšlikumiem kļuva par eh, tiesību aktiem. Es gribētu jūs aicināt padomāt par lūko. Ja jūs darbotos kādu uzņēmumu valdē, un jūsu vadītāji nāktu pie jums un teiktu, ka viņi ir ieguldījuši simtprocentīgas pūliņus, bet rezultāti ir tikai 7%, tad jūs, protams, uzdot jautājumu, kas notika ar pārējiem 93%, un jūs arī sāktu domāt, vai jūs uh, liederīgi izmantojat savus resursus. Mūsu rekomendācija šajā gadījumā būtu, ka ir jārespektē deputātu iniciatīvas tiesības, bet no šiem diviem tūkstošiem, kas būtu vajadzīgi grupām un frakcijām, uh, vajadzētu nodrošināt balsošanu katrā frakcijā. Tātad neskatoties uz to, vai jūs esat koalīcijā vai opozīcijā, proporcionāli grupas izmēram uh, varētu nobalsot, teiksim, par 20 prioritātēm. Pēc tam tās tiktu pakļautas kvalitātes kontrolē. Būtu jānodrošina pareiza redakcija, jānodrošina atbilstība konstitūcijai, um, budžeta neutralitāte, tāpat arī atbilstība Eiropas harmonizācijas prasībām. Tas viss ir iekļauts jūsu reglamentā, bet lielākā daļa no jums uh, to ignorē. Uh, Tātad būtu jāpiemēro šie noteikumi un pēc tam jānodod tie parlamentam. Un deputātiem vajadzētu par to nobalsot, jo tās ir privatā, privātas iniciatīvas. Tātad te nav runa tikai par 20 uh, dokumentu sarakstu. Tātad tas ļautu jūsu komitejām nodrošināt vajadzīgo kvalitātes kontroli, iesaistot administrāciju. Uh, Tāpat arī varētu piesaistīt ekspertus, lai tie sniegtu savus atzinumus. Un beigās būtu balsojums parlamentā, un tad, kad būtu bal bal balsojums būtu noticis, tad uh, šis saraksts varētu tikt atjaunināts. Tātad te nebūtu runa par uh, 2000 dokumentiem, kas visus vienkārši nogalina. Te būtu runa tikai par 20 aktiem, kas tiek skatīti vienā laikā. Uh, Starp citu, citos parlamentos arī ir šāda sistēma. Eiropas parlamentā tas netiek darīts, tāpēc, ka Eiropas parlamenta deputātiem nav šāda privāta iniciatīvas tiesību. Bet tā kā jums šādas tiesības ir, mēs jums iesniedzam šādu rekomendāciju. Nākamajā slaidā ir runa par parlamentāro aktivitāšu kalendāru. Mēs atkal pētījām informāciju. Nav jau tā, ka mēs zinātu pilnīgi visu, mēs īstenībā nezinājām neko, bet mēs uzdevām jautājumus, un mēs atklājām, ka Verhovinā rādā praksē, dodoties uz Kijevu uz plenārsēdēm, eh, tiek eh, tajā pašā nedēļā organizētas arī komitejas sanāksmes, un parasti komitejas sanāksmes ir labi apmeklētas plenārsēžu nedēļā. Tāpat arī jūsu kalendārā ir komiteju nedēļa. Mēs papētījām datus attiecībā uz jūsu komiteju nedēļu un atklājām, ka lielākā daļa no jūsu komitejā nemaz netiekas komiteju sanāksmi nedēļā. Un uh, šīs nedaudzās komitejas, kas tiekas, nevar nodrošināt kvorumu. Tātad uh, īstenībā šāda sanāksmes nemaz nenotiek. Tas nozīmē, ka šī komiteja nedēļa īstenībā ir fikcija. Un tātad uh, oficiāli šī komiteja notiek, bet praksē tā e, nemaz nenotiek. Tad, kad es tikos ar e, komiteju priekšsēdētājiem, ļoti bieži viņi teica, ka mums nav pietiekami daudz laika, lai izdarītu visu darbu. Un varbūt varētu padomāt par plašāku darba laiku, varētu nodrošināt, ka šī komiteja nedēļa būtu daļēji plenārsēžu nedēļa un daļēji komiteja nedēļa. Uh, Protams, tas ir jūsu parlaments un tā arī ir jūsu konstitūcija, tieši tāpēc jums arī jāpieņem lēmumi. Bet, ja jūs nevarat paspēt izdarīt visu darbu, tad varbūt jūs varētu um, likvidēt šo fiktīvo komiteju nedēļu un pārorganizēt jūsu darbu. Tagad nākamais slaids par samierināšanas padomis uh, darbu parlamenta darba grafika noteikšanai. Mēs uzskatām, eh, ka šīs padomas sanāksmēm ir jānotiek aiz uh, slēgtām durvīm. Mēs tikāmies ar pārstāvjiem, mēs tikāmies ar uh, cilvēkiem Kievā, un šeit nav runa par to, ka kāds tiktu izslēgts un kādam netiktu nodrošināta informācija. Tad, kad jūs pieņemat lēmumus, tie tiek publiskoti. Tā kā man bija tas gods vadīt šo parlamentu kā priekšādātājiem, un esmu vadījis arī politisko grupu. Um, es zinu, ka bieži vien ir ļoti svarīgi aizvērt durvis, lai izlemtu, ko jūs vēlaties darīt, bet, kad jūs esat pieņēmuši lēmumu, tad šis lēmums ir jāpaziņo publiski. Daļa no šī darba ir ļoti garlēcīga, bet dažkārt uh, šīs garlēcīgās lietas ir ļoti būtiskas, jo ar tām var paveikt ļoti daudz darba. Mēs uh, devāmies uz šo samierināšanas padomi, un es biju pārsteigts, redzot, ka ir vesela virkne ar kamerām. Un tad ir jautājums, ko var darīt, ja politiķim, uz politiķi tiek vērstas vairākas kameras. Protams, jūs zinat, ko jūs vēlaties darīt, ja jūs esat Holivudā un jūs gribat uh, iegūt Oskaru. The, the problem your... Bet problēma ir tāda, ka <clears throat> Jūs uh, nevarat pateikt, ko jūs darīsiet uh, desmitos no rīta trešdienā, vai jūs balsosiet, vai jūs nebalsosiet un tā tālāk. Tāpēc uh, dažkārt jums ir jānodrošina sev laiks, lai šīs garlaicīgās lietas jūs varētu paveikt labi, un pēc tam jūs varat sniegt informāciju visiem pārējiem. Lūk, šāds mūsu ieteikums. Attiecībā uz balsošanas sistēmu Šis jautājums ir delikāts. Mūs pārsteidza, cik liels ir jūsu kvorums. Mums ir vajadzīgs, vajadzīgas 236 balsis, tātad puse no deputātiem plus viens. Jums nav deputāti no Krīmas, tāpēc, ka tā ir anektēta, tāpat arī nav no Donbas deputātu, bet jums tāpat ir jāpieņem likumi, neskatoties uz to, ka daļa no jūsu deputātiem nav klāt. Mūsuprāt, jums eh, vajadzētu pašiem savā starpā apspriesties, lai nodrošinātu, ka darbs tiek izdarīts. Mēs zinām, kas eh, notiek tad, kad nevar panākt kvorumu. Tas eh, samazina jūsu reputāciju. Jūs redzat, ka sīkarim ir mm, jāpārbauda visu laiku, uh, Uh, vai ir pietiekami daudz deputātu. Un tiklīdz kā ir vajadzīgais skaits, tā ir jābalso. Šādā veidā, diemžēl, nevar izdarīt jūsu darbu. Dažkārt šis slieksnis ir vajadzīgs augstāks. Protams, ja jūs gribat izmainīt konstitūciju, tad uh, šim slieksnim ir jābūt augstam, jo konstitūcija ir īpašs dokuments. Bet lielākajai daļai likumu, mūsuprāt, šis slieksnis varētu būt zemāks. Mūsu grupā mēs ilgi par to spriedām, vai mums būtu tas, vai mums būtu tas eh, jāsaka vai nē. Mēs uzskatām, ka mūsu uzdevums nav pārskatīt jūsu konstitūciju. Ja jūs domājat, ka tas ir pareizi, ja tas varētu būt tehnisks, gro, tehnisks grozījums konstitūcijā, neskatoties uz to, vai šeit ir runa par uh, um, prezidentālu vai par parlamentāru sistēmu, tātad, ja te ir runa par tehnisku izmaiņu, tad uh, tas noteikti nemainīs jūsu valsts sistēmu, bet es uzskatu, ka būtu vēlami um, to izskatīt. Tāpat mums, uh, jums vajadzētu nodrošināt, lai uh, jūsu deputāti pārzinātu normālu parlamentāro kultūru citās valstīs, Iedomāsimies, ka saskaņā ar jaunajiem noteikumiem kādā balsojumā uzvar opozīcija. Manuprāt, tas runā par labu demokrātijai, ne jau tāpēc, ka es būtu par koalīciju vai par opozīciju. Tātad tas būtu tāds kā mudinājums sauciet, ja jūs vēlaties strādāt, tad jums ir jāiegūst balsis. Šāda sistēma tiek izmantot arī daudzos citos parlamentos pamudināšanas sistēmu, lai nodrošinātu, ka cilvēki m, mm, piedalās darbā. Mēs eh, vēlētos jums patiešām ieteikt to pārdomāt. Protams, mēs saprotam, ka mēs varbūt pārkāpjam eh, savas eh, misijas mandātu, un mēs nevēlējāmies radīt iespēju, ka mēs skatām jūsu konstitūciju. Tās ir pilnīgi citas diskusijas. Un tagad otrā ieteikuma kārta. Šī būs ārkārtīgi nozīmīga daļa parlamenta dzīvē. Kā jūs kontrolējat izpildvāru? Un eh, nosaukšu vienu piemēru. 98. un 99. gadā starp Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu. Um, izcēlās strīds, es tagad nestāstīšu visas detaļas, bet beigās pirmo reizi un tikai vienreiz vēsturē visai Eiropas komisijai nācās atkāpties. Tas nebija tāpēc, ka mēs bijām pret komisiju, tāpēc, ka mēs būtu bijuši pret Eiropu, bet tāpēc, ka mēs bijām pret pilnas pārskatāt eh, atbildības nesamību. Ne Tas apliecina eh, darba spējīgu parlamentu. Saprotiet pareizi, tas ir svarīgi pilsoņiem, komitejām, parlamentā, integritātei un deputātu lomai. Mēs uzskatām, ka Verhovna Rada un it īpaši ministru kabinets ka tiem kopīgi ir jāizveido standarta formāts un saturs gadskārtējiem ministru pārskatiem eh, Verhovna Rādai. Kā jūs eh, sagatavojat, kā jūs skatāt šo ziņojumu, kāda ir termiņi? Eh, kad ir ministri klāt, kad nav? Jums nav vajadzības, lai ministrs būtu klāt nepārtraukti. Tas viss ir jāizplāno ar pienācīgu procedūru, un mēs arī uzskatām, kas norādītu, kas būtu jāiekļauj šajā ziņojumā. Eh, parlaments kā struktūra, kas pārauga, iekļautu, ko jūs darījāt pagājušā gadā kā ministrija, kāds bija rezultāts, jo eh, ikvienas darbības mērķis ir nodrošināt rezultātu. Nevis vienkārši publicēt kaut kādu likumu, bet vajag arī rezultātu eh, kas tika paveikts, kas nē, un ja nē, tad kāpēc nē. Tāda būtu loma un tas nenotiks, ja to visu neizplānos. Tāpēc mēs eh, aicinātu plānot šajā virzienā. Pāriesim pie nākošā attēla. Eh, mūsuprāt, jums ir pārāk daudz parlamentāro komiteju, 28 plus 1 kopīgi. Mēs eh, neteiksim, nevaram norādīt, cik jums ir vajadzīgas komisijas, bet jums vajadzētu mazāk parlamentāro komisiju. Uh, ja viena komisija atbilst vienai ministrijai, līnijas būtu skaidrs. Un mēs ieteiktu, lai šī Verhovna rada vienotos par šāda veida loģiku uz nākošo sasaukumu. Kāpēc es tā saku? Tāpēc, ka es esmu arī pagātnē bijis praktisks politiķis, šodien jums ir komisija priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, un ja jūs nākošajā nedēļā dekomisionēsiet visus šos darbus, tad nekas no tā neiznāks. Ja jūs to plānojat nākotnē savukārt, tad tas var darboties, tas varētu būt konsensus un e, neapdraud šī brīža konsensusu. E, nākošais attēls, nu es gribētu aicināt jūs pievienot vienu lietu konkrēti piemēro dehanta metodi. Dehants mm, e, bija beļģu statistiķis. Dehanta metode tiek izmantot daudzos parlamentos, tā skaitā Eiropas parlamentā. Vakar visu frakciju vadītājiem mēs izplatījām informāciju par šo jautājumu. E, viņi varbūt par to pastāstīs sīkāk, sajauks galvu sev pašiem un jums. Bet galvenais tajā visā ir, ka dehontas sistēmas ietvaros. Iedomājieties, ka jums ir 20 komisijas un 9 delegācijas. Tātad 29 eh, paket, 29 dalījumi, katrs ar priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, Līdz ar to tas nozīmē 3x29 atbildīgie posteņi. Un to visu jāizliek uz galda kā mm, pasjansu, un dehonta sistēma ir atslēga šim pasjansam. Cik, cik uh, un kādā veidā jūs visu sadalīsiet proporcionāli. Ja tā ir liela grupa, tad jums skaudzītē būs vairāk kārtas un mazāk grupā mazāk, bet defanta metode arī norāda to, kurš um, kādā veidā izvēli izdarīt un kādā kārtībā. Ja jūs vienosities par metodi un par komisiju skaitu, tad jūs darba dzīvi sākat pēc balsojuma pār to, ka esat piekritoši, ka katrai ministrijai atbilsta viena komisija. Pēc tam es uzrunāju frakciju vadītājus un saka, lūk, viens no viņiem šis te pats koks eh, pieprasa sev amatu, viņš ir deputāts manā grupā, un ja nē, tad, eh, tad, eh, tad būs skandāls. Nu, labi, izveidosim vēl vienu komisiju, un beigās tad jūs izraisāt hausu visā sistēmā. Bet ja jūs esat noteikuši komisiju skaitu, izvēles metodi, tad jūs rīcībā ir jauna racionāla sistēma kurā var darboties, un mēs aicinātu jūs šādu iespēju izskatīt. Tāpat arī pēdējais ieteikums eh, šajā sadaļā ir, ka jūs varbūt, lai veicinātu parlamentārās prasmes, ir attīstīt tā saucamo referents sistēmu. Šeit ir jūsu budžeta komisijas pētījums un Berlīnas eh, institūta pētījums, kas eh, iesaka jums budžetam sagatavot referentu. Un šeit varētu rast priekšstats par to, kas tiek eh, piedāvāts. Tas nozīmē, ka Eh, deputātu prasmes kopā ar administrācijas prasmēm palīdzētu jums eh, nodrošināt labāku rezultātu. Tāpat vēl viena lieta. Es eh, dzirdēju, ka decembrī jūs gatavojat budžetu bez piecām pusnaktī krīzes dēļ, bet arī šādā veidā arī pēc desmit gadiem jūs gatavosit budžetu, budžetu un tas nav visai atbildīgs veids pat demokrātiem risināt budžeta jautājumus. Un šeit es runāju nevis par populismu, bet gan par būtību, kā risināt šos politikas jautājumus. Un tagad pāriesim pie trešā punkta atvērtība, atklātība, caurskatāmība. Šeit Mēs ar gandarījumu redzam progresu, kas ir panākts investīcijās, um, jaunajās tehnoloģijās pēdējo nedēļu laiko. Mēs aicinātu jūs izveidot uh, vidēji termiņu stratēģiju, ne tikai iegādāties jaunas iekārtas, bet veidot stratēģiju, filozofiju, prasmes un attieksmi pret to, kā jūs strādāsiet ar šiem jautājumiem. Eiropas parlaments uh, ir gatavs sadarboties ar Verhovna Rādu, sniegt ieteikumus konsultēt un sadarboties šādā stratēģijā, ja tu to, jūs to izvēlēsieties. Šeit ir nepieciešama adekvāta resurse, un tas ir veids, kā parlaments var saistīties ar plašāku sabiedrību modernā formātā. Šobrīd adekvāta resursa nav. Jūsu budžetā nav atvēlēts pietiekami resursi, lai varētu uh, šo lietu pacelt. Un pat ja mēs nāktu klajā ar ieteikumu un jūs piekristo, e, tad vispirms jums ir tomēr jāizlemj, vai un kā jūs to vēlaties. Bez tam mēs uzskatām un pāriem pienākošā tēlu, ka jums ir jādomā par visaptverošu komunikācijas stratēģiju, kādas ir jūsu audiences, kādas produkts jūs izmantojat, kāda stratēģija jums ir institūcija. Es šeit nerunāju par katru no frakcijām, bet runāju par Verhovna rada kā institūciju. Uh, ir Un šeit eh, nav runa tikai par informāciju par eh, frakcijām vai katru atsevišķu personu, bet par to, kā viegli uh, orientēties frakcijās, deputātos, kas būs uh, vārdu sakot sistēmā, kas būtu visaptveroši. Un šobrīd par tādu sistēmu var sapņot, tā vēl nav realitāte. Un šīs komunikācija jautājums ir jārisina. Jums ir labs eh, komunikācija personāls televīzija, avīzēs, presē, bet jums kopā ar viņiem ir jāveido centrāla stratēģija, kuras nolūks būtu kalpot mūsdienu sabiedrībai un ievēlētajiem. Tagad pāriesim pie ceturtās daļas - tuvināšanās Eiropas Savienības akī šeit eh, jūsu uzmanībai viens galvenais jautājums. Šodienas Ukrainas likums par Eiropas Savienības draudzīgu, eh, Savienībai draudzīgu likumu eh, pieņemšanu ir novecojis. Tas ir jāatjauno, tas būtu visīsākais apraksts par aktualizāciju. Un pāriesim pie piektās sadaļas - administratīvā kapacitāte. E, piektais numurs sarakstā nav hierarhisks, um, hierarhiskā secībā. Jums ir jādomā par kvalitatīvu personāla sistēmu. Jūsu personāls ir augsti kvalificēts, jums ir kvalificēti deputāti, bet jums ir no vecmodīgas sistēmas. Labi, uh, Eh, darbinieki un sliktas sistēmas nenodrošina vislabākos rezultātus. Tos var panākt ar labiem darbiniekiem un modernām sistēmām. Parlamentam ir jāveido savs budžets. Es ar to negribu kļūt populistisks un eh, paņemt ceturto daļu no jau tā eh, nelielajiem valsts resursiem, bet atbildīgi rīkojoties, jūs varētu plānot piemērotu budžetu, kas nodrošinātu piemērotu administrāciju. Bet ir jānosaka cena, ja jūs saņemat vairāk, tad ir jānodrošina vai lielāka pārskata atbildība, tie ir valsts līdzekļi. Jūs esat Verhovnā rada ievēlējuši jaunu um, revīzijas palātu. Mūsu ieteikums būtu katrā sasaukumā lai viss Verhovna rada budžets eh, tiktu nodots eh, revīzijas palātas izskatīšanai un eh, publiskam ziņojumam. Ar to caurskatāmība lik, uzliktu jums par pienākumu salikt prioritātes izdevumos pirmkārt, un otrkārt sabiedrība zinātu, ko jūs darāt, tā būtu atgriezeniskā saikne, un treškārt jūs varētu rādīt piemēru citām institūcijām eh, Ukrainā, kuras varbūt nevēlēto, nevēlētos saņemt revīzijas palātas apmeklējumus, bet eh, pēc jums ik viens justu, ka viņam ir pienākums uh, sekot šim piemēram, un tie būtu sodi pēc maidām. Tas būtu labs piemērs, nosakiet savu budžetu, un šos attiecīgos elementus mēs eh, koriģētu tālāk. Runājot pār parlamentu bibliotēku, tā atrodas kultūras ministrijā, tā varētu atrasties arī un uz Eh, Marsa, jo nav piemērota, ka jums ir jādodas uz citu vietu. Jūs esat institūcija, jums ir nepieciešams veidot centrālu kapacitāti, kas kalpotu ievēlēto vajadzībām. Un pēdējais eh, jautājums šajā sadaļā ir cilvēku resursu Uh, attīstības politika. Jūs esat mantojuši savā sistēmā daudz no um, pagātnes. Aparāts ir uh, aizgājuši laika nosaukums, tāpat kā parāčiks. Un šeit sistēma atbilst uh, kontrolei un uh, komandām. Boss saka, kas ir jāizpilda, un tas tiek izpildīts. Bet šeit ir nepie, runa par uh, Eh, patiesu, patiesiem līdera, līderiem, par eh, komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu, par eh, izglītot personālu. Šodien Verhovnajā radā izglītošanas budžets uz vienu darbinieku ir ap 2,50 eiro. Ar to var padzert kafiju vienu reizi pulksten 11 no rīta, bet tas nav pietiekami izglītības programmai. Ja jūs esat deputāti, tad var, lai jums tiktu nodrošināt vislabākā asistenta kvalitāte, jums ir jāceļ viņa kvalifikācijas. Un pēdējais punkts šajā sadaļā ir stāv mobilitātes politika Dažkārt darbinieki nonāk darbā pēc augst, no augstskolas sola un turpmākos 40 dzīves gadus pavada e, jaunajā darba vietā. Parlaments ir ar, e, Eiropas parlaments ir ar mobilitātes politiku ik pa pieciem, septiņiem gadiem. Tas nozīmē piešķirt jaunas e, kā, prasmes cilvēkiem, piešķirt entuziasmu, darbinieki augsti novērtē šo sistēmu, un mūsuprāt, tas ir moderns biznesa veids. Un tālāk jautājums par koalīciju un opozīciju. Mēs uzskatām, ka viens no uzdevumiem, un tālāk eh, no jums atkarīgs kādā veidā, vai tas būtu reglaments vai citādā, ir opozīcija. Jums ir jāvērtē opozīcija. Esmu dzirdējis dažādas viedokļus pēc Maidāna, bet pienācīgi funkcionējošā parlamentā ir opozīcija, kas ir lojāla valstī, lojāla institūcijai, un kā jau norāda nosaukums, tā ir opozīcija, tas nav vairākums, bet visiem deputātiem ir tiesības neatkarīgi no tā, vai tie sēž opozīcijā vai opozīcijā vai koalīcijā. Un šajā sasaukumā vēl šis jautājums nav pietiekami labi risināts. Politikā, tāpat kā dienas seko naktī, arī politikā jūs uh, varat vienu brīdi atrasties koalīcijā, citu dienu op opozīcijā. Un tas ir iemesls, kāpēc pār šiem jautājumiem ir jādomā. Tāpat arī būtu noderīgi izveidot starp uh, partiju dialoga uh, mediācijas vienību. Arī šeit, uh, šajā jautājumā, Eiropas parlaments ar savu pieredzi varētu jums palīdzēt. Jums ir nepieciešams kāds sekretariāts rakstura atbalsta darbs, lai varētu organizēt šo, e, šo darbu. Ļoti labi ir tikties starp frakcijām, bet jums ir nepieciešama sistēma, kā gūt maksimālu labumu no šiem pasākumiem un jādomā, kā to praktiski īstenot. Un tagad es nonākšu pie septītās pēdējās sadaļas, kur ir un par ētikas un uzvedības kodeksu. Viens no jautājumiem, ko mēs uz, uzskatījām par pārsteidzoši, ir tas, ka nav nevienā noteikuma priekšsēdētājam vai priekšsēdētāja vietniekam tad, kad izceļas kautiņš, kādu mums nācās vērot. Turklāt nevienu reizi vienu. Jums nav neviena noteikuma, kas pieļauj uh, priekšsēdētājiem pateikt uh, stop to mēs griežam ārā. Tas attiektos uz institūcijas cieņu, un ja jūs aizskarat institūcijas cieņu, ir jāparedz sankcijas, un mēs aicina, iesakām šādu punktu paredzēt. Šeit jūs redzat zāles aizmugurē, zālziņus. Ja priekšsēdētājs uzrunā zālzini un uzdod viņam izraidīt kādu deputātu no zāles, tad mēs sagaidām, kā tas arī notiks. Tāpat zālziņiem ir vēl citi pienākumi. Nodrošināt kārtību zālē, vārdu sakot, vesela rinda ar lietām, kas jums nepieciešama normālai parlamentāra darbībai, kas eh, tiek ievērot citos parlamentos. Tālāk, mūsuprāt, jums ir jāizstrādā rīcības uzvedības kodeks Verhovna Radai. Tam ir jānorit eh, caurskatāmā veidā, iesaistot pilsonisko sabiedrību. Mēs esam sagatavojuši dokumentu ar um, principiem, kas ir jāiekļau rīcības kodeksā. Un šeit jūs atradīsiet atsaucu uz tīmekļu vietnēm ar dažādiem paraugiem rīcības kodeksu un uzvedības kodeksu izstrādē. Jūs varat izveidot uh, Eh, Ukrainas modeli. Jums nav jāizgudro velosipēds vai jāsāk no nulles, bet mēs gribētu šo publikāciju piedāvāt jūsu uzmanībai. Un tagad pāriesim pie nākošā tēla. Balstoties uz šiem ieteikumiem, trešdien, pēdējā Ukrainas nedēļas dienā, administratīvas eh, sadarbības nolīgums tiks parakstīts starp eh, Eiropas parlamentu eh, to, un Verhovnu rādu. To parakstīs ģenerāls sekretāri. Tas attieksies uz reformām, jo vairāk reformu jūs veiksiet, jo lielāku palīdzību mēs jums varēsim sniegt. E, šī parlamenta agrīnajās dienās, ko savulaik dēvēja par parlamentāro asamblēju, nekad nav bijusi vēl šāda parlamentāra vienošanās starp Eiropas parlamentu un citas valsts parlamentu. Tā ir skaitā ar esošajām dalībvalstīm. Tā vēl tas nav noticis, un tas ir vēl viens signāls no parlamenta priekšsēdētājs Šulc, no Andreja Blenkoviča, no Ilmāra Broka, no ģenerāla sekretāra, kas apliecina viņu gatavību veidot un atbalstīt Verhovna rada darbību. Tas viss notiks Andrei Blenkoviča vadībā. Es redzu, Andrei, tevi zālē, Andrei, tu varētu piecelties. Lielākā daļa tevi jau pazīst, un iespējams, ka atsevišķi no viesiem tevi vēl nepazīst. Un Andrejs vadīja vēlēšanu novērošanas misiju Ukrainā, un šobrīd Andrijam ir uzdota pēcdarba misija. Šis pēcdarbs ir ārkārtīgi nozīmīgs. Ja šo tekstu tikai parādīsim fotogrāfiem eh, un kamerām, tad mēs vienkārši būsim izšķieduši savu laiku. Šim tekstam ir jāpalīdz veidot Verhovnai rādai modernu, caurskatāmu, demokrātisku institūciju Ukrainā, un tas būs ļoti nozīmīgs solis jūsu valstī. Un noslēgumā vēlos pastāstīt, ka man bija iespēja uzrunāt uh, eh, parlamentu priekšsādātāju, frakciju priekšsādātājus no Kievas. Mums bija pirmā diskusija kārta, un mani patiesi iespaidoja politiķu griba un briedums un labā griba sadarboties. Līdz ar to Verhovna rāda frakciju vadītāju, priekšsēdētājiem, eh, NVO vēlos sacīt. Ķeriet šo mirkli, dariet savu darbu, tas ir jūsu mandāts, jūsu parlaments, jūsu konstitūcija un jūsu valsts. Un, ja jūs iesiet pa šo ceļu kopā, tad jūs paveiksiet lielu darbu savai valstī, jūs nebūsiet vienu, jūs ik vienā solī un ik vienā veidā jūs saņemsiet atbalstu no jūsu draugiem šeit un citos parlamentos, ne tikai Eiropā, bet arī no Atlantijas okeāna viņas puses. Un savā pēdējā Kievas apmeklējumā laikā es tikos ar visu Eiropas dalību valstu vēstniekiem, ar ASV, Kanādas, Norvēģijas un Šveices vēstniekiem, un mēs vienojāmies par principu more for more. Mums ir jāmobilizējas starptautiskā līmenī, lai jūs atbalstītu. Paldies par uzmanību! Tagad būs neliels pārtraukums. Un turpināsim darbu 16.30 ar oficiālo procedūru. Būs īsa dokumentā prezentācija Eh, šim tekstam, tie, tas ir atrodams telpas aizmugurē, angļu, ukraiņu valodās, un jūs varat ieskatīties eh, šajā tekstā, paņemt to sev līdzi, un trešdien nāciet ar entuziasmu, idejām, sakot ne tikai, ka tas ir interesants teksts, bet arī sakiet, jā, mēs to varēsim.